veidā mēs varētu uzsākt uh, dokumentu virzību. Un tālāk mēs varam sākt izskatīt darba kārtību. Un sāksim ar bezpajumtnieku stāvoklis Eiropā bargā sāla apstākļos un lūdzu komisijas vārdā Barnie. Lūdzu, komisāra kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, godējumie deputāti, dargie kolēģi, uh, komisija un ar Barozo kungu priekšgalā pilnībā atbalsta jūsu bažas, ko jūs paudzāt saistībā ar bezpajumtnieku stāvokli Eiropā Barga sala laikā. Nevienu personu mēs nedrīkstam atstāt bez uzmanības šādā situācijā. Tagad ir Barks sals, attiecīgi traģiska situācija, kas novedusi pie daudzu uh, cilvēku nāves. Un to mēs konstatējam viscaur Eiropā, dažādās valstīs. Uh, tālāk uh, ar šo salu mēs vaicājām sev, ko mēs varam darīt, lai koriģētu šo situāciju, ko mēs varētu darīt visi kopā kādā veidā mēs varētu izrādīt savu solidaritāti, mēs cīnāmies pret sociālo izsumtību un palīdzam cilvēkiem ekstrēmos apstākļos. Komisāra kungs pārtrauc runātāju priekšsēdētāju. Meine Damen und Herren, wer das Cienījamie klātesošie, vai jūs lūdzu varētu savas sarunās, divpusējās sarunās, turpināt ārā, ārpus šīs zāles? Lielas paldies, lūdzu, komisār kungs. Lielas paldies, priekšsēdētā kungs. Es jau norādīju ka Šeit ir vairākas puses, kas ir iesaistītas šīs situācijas apkarošanā, lai bezmajumtniekiem būtu labāka situācija. Šeit ir dalībvalsts, šeit ir arī citas iesaistās puses, kas, un arī mums šeit Strasbūrā jādarbojas par šiem jautājumiem, vēl ir vietējās uh, pašvaldības, un mums ir jārīkojas šajā jautājumā bez kavēšanās, uh, bez tam vēl pilsoniskā sabiedrība arī ir vēlējusies nāk lajā ar savu iniciatīvu. 2010. gadā mums ir kopīgais ziņojums uh, par šo stāvokli, un at, mēs esam aicinājuši tur dalībvalsts izstrādāt savas sistēmas, gan reģionālās, reģionālās, gan vietējās, lai cīnītos eh, pret šo situāciju, lai palīdzētu bezpajumtniekiem ar visām vajadzīgajām rīcībām. Un tagad ir nepieciešams vitāli rīkoties, lai visas dalība valsts rīkotos, īstenotu šos pasākums un, un Un tāpēc mums šajā parlamentā vajadzētu arī atgādināt dalību valstīm par šiem uzdevumiem, pienākumiem, kas būtu tagad jāizteno bez kavēšanās mums eh, šajā ziņā ir mm, ierobežota rīcība. Mēs gribam tikai atkārtot, ka dalību valstīm ir sava atbildība šai ziņā, un mēs no savas puses varam izteikt tikai atbildi, mēs, eh, atbalstu. Mēs saprotam problēmas smagumu, eh, bet eh, dalību valstu rīcībā ir vislabākie instrumenti, kādā veidā rīkoties šajā situācijā. Piemēram, mēs no Eiropas Savienības puses esam inicējuši jaunu pētījumu par bezpaņemtniekiem. Mēs esam gatavi strādāt ar nacionālām iestādēm, kopā, lai virzītu tālāk šo jautājumu. 2004. gada, 20. gada uh, programma arī ir domāts strādāt kopā ar sociālo fondu un citiem fondiem, tas, lai ātrāk un mērtiecīgāk risinātu šo jautājumu, lai attiecīgi nodrošinātu ar pajumti cilvēkiem, kuriem tas, tas nav. Un mums ir arī jācenšas strādāt ar eksperimentāliem risinājumiem, jācenšas arī caur šo pētījumu, caur inovācijām, domāt, kā uzlabot bezpajumtnieku stāvokli. Eh, kolēģi, man kol kolēģi no komisijas eh, pagājušā nedēļā atsaucās uz, uz hartu un kopā ar uzņēmiem, arī dzelzceļu uzņēmumu ir vēlēšanās tālāk strādāt pie šie jautājuma, lai apkarotu bezpajumtiem stāvokli. Šeit ir arī jāpiemina inova, inovācija institīva ciņā pret sociālo atstumšanu. Tādā veidā, tādā garā mēs strādāsim kopā pie mūsu sadarbības projektiem, lai arī iznācu šo situāciju. Vēlreiz gribētu atsaukties uz hartu, ka ka šī harta arī palīdz mums cīnīties pret cilvēku stigmatizāciju. Mums ir nepieciešams arī izanalizēt sociālās vajadzības, ņemam vērā pievienoto vērtību, iesaistam visas iencertās puses. Uh, ir jāiesaist arī uzņēmumi, valdības iestādes, reģionālās vietējās pašvaldības, arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Šajā ikdienas cīņā sociālajā Eiropā ir savs darbs darāms, un tas viss kopā ir jāapvieno, visi šie spēki, lai šodien sniegtu palīdzību un izrādītu solidaritāti cilvēkiem bez pajumtes. Mums ir jārīkojas, un komisija no savas puses eh, arī centīsies meklēt pēc iespējas vairāk iespējas atbalstīt dalību valstu mm, centienus, eh, risinot šo bezpajumtnieku stāvokli. Un šeit es gribētu atsaukties 14. septembra rezolūciju pagājušā gada Tur ir atsauce arī uz sociāliem partneriem, uz uzņēmiem, arī tie būtu jāiesaista, bet komisija no savas puses piedāvā arī jaunus instrumentus, kā arī iznāt šo sociālo jautājumu. Tad ir arī uzņēmumi ar sociālu ievirzi. Arī šiem uzņēmumiem būtu jādomā par cilvēkiem bez pastāvīgas dzīves vietas, kā uzlabot to stāvokli. Mums ir jāizmanto arī struktūra fondus, bez tam tas ir jādara pietiekam skaidrā, stā, eh, skaidrā veidā arī attiecīgi noteikumi, sociālo pakalpojumu likumdošana, arī likumdošana par publisko iepirkumu būtu jāizmanto un jā, mētiecīgi jāvirza uz to, lai uzlabotu bezpajumtnieku stāvokli šajā situācijā. Es gribu pateikties visiem, visiem, visiem un arī visiem tiem, kas inicijēja šo jautājumu, kuram mēs pievēršam tagad uzmanību. Paldies, komisārkungs! Dāmas un kungi, pirms mēs sākam diskusiju, vēlos jūs informēt, ka daudzi kolēģi uh, tagad jau pieteikušies brīvajam mikrofonam, vēlos teikt, ka tagad ir skaidri pateikts, ka ir būs no katras politiskās grupas tikai pa vienam pārstāvjiem, un tāpēc arī atvainojot šoreiz nav paredzēts brīvais mikrofons. Un tagad lūdzu Jozef Dov. Godāmie deputāti, Barņiekungs. Cienījamie kolēģi, Lūdzu. Das, das so. Jā, priekšsēdētāji, gan jau tā varēsim. Apmēram desmit, desmit vai līdz 50 cilvēki ir gājuši bojā pēdējā nedēļas nogalē, un tagad ir nepieciešams izrādīt solidaritāti. Eh, šis sals, eh, tas ietekmē mūsu sabiedrību, mums ir jāizrāda spēja rīkoties, jādomā arī par pārtiks produktiem, par attiecīgiem pārtiks produktu krājumiem, eh, vajadzētu sniegt palīdzību attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām, kas strādā, strādā ar produktu izdalīšanu. Bezpajumtniekiem ir jāstrādā ar Programma līdz 2013. gadam jāsakārto juridiskā bāze. Mums vajadzētu arī atsaukt atmiņā šo pārtiks produktu skandālu. Un mēs zinām, ka šodien un konkrēti tagad ir ļoti daudz tādi, tādas asociācijas, labdarības organizācijas, kur rīcībā nav pietiekami daudz produktu, lai dotos ārā un izlīdz šos produktus bezpajumtniekiem. Mums ir jautājumi, kas ir jārisina vispirms, tāpēc es esmu priecīgs par šīm spontānām atbalsta schēmām, kas ir attīstījušās pēdējās nedēļas. Mums ir arī jārēģē, un tas ir jādara arī no Eiropas programmu puses, ir jādod atbalstu atbalsts un arī vajadzētu dot atbalstu mūsu kopīgai enerģētikas po eh, politika, jo ir vajadzība pēc elektrības, pēc gāzes un šīs vajadzības ir tiem cilvēkiem, kas nevar atļauties maksāt par šiem pakalpojumiem. Tad mums jāatsauc atmiņā arī tas. Un visbeidzot, dārgo Mišel, mums ir arī eh, jāiz sargā mūsu sabiedrību, mūsu civilā Eiropa, lai aizsargātu tieši pašas mm, neaizsargātākās eh, cilvēku kategorijas, lai neatkārtotos tādas traģiska situācija, kāda bija iepriekšējā gadā, un mums ir jāsniedz atbalsts mūsu organizācijām, nevis jārīkos tā, kā mēs esam dažkārt rīkojušies iepriekš. Paldies! Paldies, Dāla kungs, un tagad lūdzu Gijomas kundze, es un D grupas vārdā. Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, ar šo salu pēdējās nedēļās ir vairāk simti eh, bojā gājušo, ir ļoti daudz bezpajumtnieku, kas ir bez pajumtes, un tāpēc mums ir jārēģē. Mēs zinām, ka ir, ir ļoti daudz cietušie no šiem ārkārtējiem apstākļiem, tā ir krīze, šeit ir neaizsargatība, te mēs redzam nepieciešamīgi rīkoties. Tātad 3 miljoni cilvēku ir bez pājumtes Eiropā. Tā ir milzīga marģinālizo cilvēku grupa. Ļoti daudz ir vecu cilvēku, sieviešu, bērnu un starp citu ir ļoti daudz arī cilvēku, kas strādā, al, al, nevar atrast uh, algotu darbu. It īpaši tagad, kad e, cilvēki tiek atlaisti no darba un atrod sevi uz ielām, un e, tāda ir mūsu realitāte, un pret to ir jācīnās. Ir ļoti daudz cilvēku, kas nevar atrast kaut vai pagaidu pajumti, kas dzīvo dažādās pagaidu vietās. Mums ir ļoti dažādas situācijas, kas mums ir jārisina, tāpēc mums ir nepieciešama tāda globāla, ātra un ļoti spēcīga politika. Es saprotu, ka es runāju ļoti ātri, saka runāte. Mums ir jārīkojas ļoti ātri, tā ir ārkārtas situācija, bet jādomā arī par ilgtermiņa situāciju. Nedrīkstam aizmirst par mērķiem. Mums ir jāizmanto pilnīgi visi mērķi, jā, mūsu līdzekļi, jācenšas palīdzēt cilvēkiem, kas ir uz ielām. Uh, mums jādomā par tiem, kuriem nav piekļuva pašiem svarīgākajiem pakalpojumiem. Un Tad te ir nepieciešama politiskā griba, dalību valstīm ir jārīkojas, un šajā parlamentā mēs esam jau vairāk kārtīgi lūguši, lai būtu patiesa visa Eiropas stratēģija, kas palīdzētu cīnīties ar bezpajomnieku stāvokli. Mums ir bijis arī ir ziņojums, Beres kundze ir bijis, bijusi autora, tā tad ir programmas līdz 13. līdz 15. gadam, un arī Pagājušā novembrī mums bija rezolūcija cīņā pret nabadzību un sociālo izkļaušanu. Eh, tad ir nepieciešama tāda visa Eiropas stratēģija, kā jau es teicu, un šajā stratēģijā mums vajadzētu vienreiz visām reizēm artikulēt mūsu uzdevums, lai šāda situācija vairs neatkārtotos. Ir jāpalīdz arī dalībvalstīm iziet no šīs situācijas, kādus līdzekļus mēs varam izmantot. Eh, mums ir platforma cīnīties pret nabadzību un sociālo iz, izkļaušanu, tas ir viens līdzekļs, bet diemžēl visi esošie līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, nav devuši vai vajadzīgo rezultātu. Mēs strādājām ar stratēģiju līdz 2020. gadam, bet kā mēs varam panākt mm, šo kohēziju, ja mēs nevaram palīdzēt cilvēkiem šādos ekstrēmos apstākļos? Ir nepieciešama labā griba, tomēr nevienmēr mums ir pietiekama resursu, lai atbalstītu lokālās iestādes, kas sniedz palīdzību uz ielām. Kā to visu savienot ar šo taupības situāciju, kad daudzi cilvēki burtiski tiek spiesti atrasties uz ielām? Mums tagad ir iespējams cīnīties pret eh, šo situāciju. Nevajadzētu teikt tikai deklarācijas, vajadzētu rīkoties praktiski, risinot jautājumu cilvēkiem, kam nav mājas. Un eh, mēs gribam vēlreiz, lai rīcība būtu konkrēta un lai tiešām tiktu risināti bezpajumtnieku jautājumi. Frau Guillaume, Madame Guillaume, vous... Jā, mums konce. Vous étiez vraiment Jūs neizmantojat visu runāšanas laiku. 30 sekundes vēl bija palikušas, bet vispār runājāt ļoti ātri un nabaga tulki nespēja jums izskriet līdzi. Varbūt nākamreiz ņemat visu savus 4 minūtes un runāt nedaudz lēnāk. Kolīga Rinaldi. Un tagad lūdzu Rinaldi, kungs Aldi grupas vārdā. Divas minūtes. Grācie. Paldies, priekšsādātāja kungs. Iespējams, ka par šo samērā provokatīvo jautājumu mums vajadzētu ieturēt vienas minūtes klusuma brīdi, lai mēs izteiktu savu cieņu un līdzjūtību tiem sešiem simtiem, kur ir gājuši bojā Eiropas pilsētās un laukos pēdējās nedēļās un mēnešos. Protams, ka parasti šādā veidā varbūt bezpajumtnieki visvairāk iet bojā, un tomēr tādējādi mēs kā parlaments parādītu spēcīgu simbolisku rīcību, ko darīt bezpajumtnieku stāvokļu uzlabošanā. Protams, ka šos principus bezpajumtnieku tiesības un pamattiesības. Tos ir ārkārtīgi grūti ievērot, un bieži vien bezpajumtnieki nav pat Eiropas Savienības pilsoņi. Un tomēr Bieži vien šiem bezpajumtniekiem nav politiskas pārliecības un viņiem pat nav vietas, pie kā viņi varētu būt piesaistīti. Kā jau Barņēkungs teica, bezpajumtnieku problēma bieži vien paliek, un tai arī varbūt būtu jāpaliek dalību valstu līmenī, un tomēr bezpajumtnieki šobrīd pārvietojas pāri robežām un ir kļuvuši daudz redzamāki. Tāpēc es vēlētos lūgt komisijai pievērst daudz lielāku uzmanību šim jautājumam. Mums ir jāatvēl struktūra fondu līdzekļi tieši sociālajai kohēzijai. Vēl jo vairāk bezpajumtnieku brīvai pārvietošanai arī ir jābūt garantijai. Vai tā šobrīd ir garantija? Es vēlētos uzzināt, vai dalība valsts šobrīd piemēro dažādus šķēršļus bezpajumtnieku brīvai pārvietošanai, ja kādam pilsonim vai cilvēkam nav konkrēta dzīves vieta. Jo tiešām ir dalību valsts, kuras ir nosūtījušas atpakaļ citu dalību valstu pilsoņus un nav piedāvājušas konkrētajā dalību valstī viņiem dzīves vietu. Es vēlētos pajautāt komisijai, vai tas ir likumīgi. Un eh, tiek uzskatīts, ka katru gadu tūkstošiem kilogramu pārtikas vidējais Eiropas iedzīvotājs izmet atkritumos, vai mums nevajadzētu pārskatīt arī mūsu dzīvi? Tā ir būtiska Eiropas Savienības identitātes daļa. Paldies arī Naudī kungam. Tagad es vēlētos dot vārdu zaļo grupas vārdā. Karimai Dalī kundzei divi ar pus minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji Barņie kungs, dārgie kolēģi. Es atzīšos, ka es esmu ļoti dusmīga. Ir jau pagājuši desmit gadi kopš Beļģijas prezidentūras laikā iesāktā iniciatīva par cīņu pret bezpajumtniekiem ir bijusi aizsākta un joprojām nav rezultāti. Es esmu bijusi arī uh, Mm, attiecīgās rezolūcijas autore par bezpajumtniekiem, tomēr komisija nav reaģējusi uz mūsu um, prasībām un attiecīgi tāpēc tik daudz mirušo cilvēku un persona un, un arī padomē neviens nav interesējies par šo jautājumu, par uh, kādu palīdzību, ko mēs varam sniegt cilvēkiem, kam nav mājas, un saņemam atbildi, ka nav pietiekam daudz resursu. Bieži uh, Es saku, ka bezpajumnieki mirst ne tikai bargās sāla apstākļos, tie iet bojā uz ielām katru dienu, visu gadu. Un mums ir jābūt solidāriem šai ziņā, ir arī jābūt, jāsteidzās palīgā tiem, kas ir vismazāk aizsargāti. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad divos gados mm, Grieķijā bezpajumtnieku skaits ir pieaudzis par 25%, gandrīz tas pats Ungārijā un Francijā pēc likuma, eh, kas vairs neļauj ubagot, eh, un tajā pat laikā ir iespējams arī mest ārā pārtiks produkts. Uh, Kas ir atbildīgs par šī, šo situāciju? Kas ir atbildīgs par sekām, ko ir izraisījis valsts realizētā taupības politika, kas ir novedusi pie lūk šādām seka? Mums ir pienācis laiks pamosties un rīkoties, jāatver acis šīs problēmas, jāredz komisāru kungs, Eiropas Savienībai ir jāspēlē sava loma, jārāda solidaritāte, jāpalīdz dalību valstīm un vajadzētu sasaukt steidzamu attiecīgo ministru sanāksmi. Jācenšas glābt cilvēku dzīvības, kamēr vēl nav par vēlu. Un katrai valstī vajadzētu nākt klajā ar savu pasākumu klāstu, kas ir ieviesa, lai cīnītos un palīdzētu šiem cilvēkiem sala apstākļos. Mums, ja kāds neizpilda konkrēts pasākums, tad vajadzētu arī piemērot sodus. Un noteikti jāaptver ir visas cilvēku kategorijas, jānes, jāsniedz atbalsts pilnīgi visiem. Komisijai bez kavēšanās ir jāizstrādā Eiropas stratēģija bezpajumtniekiem. Tas ir ļoti skaidrs mērķis. Es eh, gribētu jums atgādināt jums, kolēģi, mūsu mērķi, ka līdz 15 gadam nevarētu būt vairs neviena cilvēka, kas guļ uz ielas. Mums eh, ir jārīkojas, eh, nedrīkstam mēs ignorēt Eiropas atbildību, jāvairo eh, cilvēku ticība mūsu darbiem. Paldies! In, in nombre... Paldies! Un tagad ECR politiskās grupas vārdā Karimkungs. Lūdzu, vienu minūti. Prieksēdētāji kungs, godātais komisāra kungs. Protams, ka ikvienā sabiedrībā un katrā sabiedrībā mēs vērtājam sabiedrību pēc tā, kā tā izturās pēc vājākajiem sabiedrības locekļiem. Šobrīd mēs runājam par apmēram 3 miljoniem eiropiešu, kuriem ir bezpajumtnieka statums. Uh, status. Apvienotajā karalistē manā dalību valstī hipotermijas gadījumu skaits vecāku gadagājumu cilvēku vidū ir divkārt pieaudzis pēdējos gados, un patiesībā mani pat nepārsteidz, kad es šodien apvienotajā karalistē nopirku avīzi, un tās galvenais uzraksts, virsraksts bija nosalis līdz nāvei. Tātad jā, mēs runājam par bezpajumtniekiem, un tomēr es vēlētos uzsvērt, ka mums, protams, vajag izveidot stratēģiju bezpajumtnieku situācijas uzlabošanai un arī to cilvēku situācijas uzlabošanai, kuri cieši smagā sala apstākļos. Mums ir jārunā arī par tādiem cilvēkiem, kuri tiešām var nonākt bezpajumtnieku statusā, tāpēc, ka viņiem ir milzīgs finanšu sloks. Šobrīd Eiropas Savienībā politiķu atsvešinātība pret bezpajumtniekiem ir pieaugusi. Pēdējās septiņās dienās pāri par 300 cilvēkiem Eiropā ir nomiruši sala dēļ, un kā jau Daula kungs teica, pēdējās nedēļās šis skaitlis visā Eiropā ir pārsniedzis 600. Barņē kungs teica, jā, mums ir beidzot jāsapurina dalību valsts un tās jāpārliecina, ka ir nepieciešama parauga prakses apmaiņa un rīcības tiek pārtraukts runātājs. Paldies, saka priekšsēdētājs. Divas minūtes Cimers kundze, kura runās goja grupas vārdā lūdzu. Komisār. Priekšsēdētāji, komisāri Barauzo, cienījamie kolēģi. Jā, tik tiešām sals Mums visiem ir ļoti liels apgrūtinājums gan uh, Eiropā, gan arī tīpaši Eiropas Savienībā, un tas apdraud cilvēktiesību īstenošanu. Eiropas politika šajā gadījumā, es teiktu, ir pievilus mūsu iedzīvotājus. Daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs cilvēki mirst no sala. 18 cilvēki ir miruši Polijā, bet arī Ukrainā, Krievijā, bet arī Vācijā īstenībā nu jau ir pirmie sala upuri cilvēki ne visos gadījumos mirst, dažreiz viņi ļoti smagi cieš no apsaldējumiem, nonāk uh, slimnīcās. Ir daudz cilvēki, kas dzīvo uz ielām, viņi dzīvo zem tiltiem, parkos, un viņiem vienkārši nav iespējas uh, dzīvot normālā, normālās telpās. Dažos gadījumos ir tā, ka viņi vienkārši nevar samaksāt savus rēķinus par apkuri tādēļ, ka apkuri tagad ļoti dārgi maksā. Uh, Visām dalību valstīm ir pienākums nākt klāj ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, kā var risināt to cilvēku problēmas, kas tagad cieš no pārmērīgā sala. Ir ļoti svarīgi, lai tieši pašvaldības iesaistītos, lai varētu būt uh, pasākumi tieši uz vietas. Šobrīd mums, diemžēl, nav pat informācijas, cik daudz cilvēku ir tādu, kuri ir bezpajumtnieki, kuriem nav sava mitekļa. Eiropas Savienībā uh, Nav mums nekādu precīzu indikātoru, nav statistisko datu, kas ļautu mums aprēķināt, kādu, kādu palīdzību ir vajadzīga pat tādā valstī kā Vācijā. Uh, nav. Tāpēc mēs vēlamies, lai Eiropas komisija nāktu klajā ar informāciju par to, kāda ir situācija reģionos un tā, lai varētu to pirmkārt palīdzēt šiem cilvēkiem pēc iespējas ātrāk. Otrā lieta, ko mēs pieprasām, ir konkrēti statistiskie dati un, un konkrēti indikātori tā, lai varētu skaidri redzēt, cik daudz ir to cilvēku skaits, kas ir apdraudēti tādēļ, ka viņiem nav sava mitekļa vai arī, ka viņi nevar par to samaksāt. Dalību valstam jānāk klajā ar saviem konkrētiem priekšlikumiem. Eiropas Savienībai ir vajadzīgas uh, visaptverošas programmas, jāizmanto struktūra fondi, un šie struktūra fondi jāizmanto pēc iespējas plašākā mērogā. Ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība ir jābūt minimāliem sociālajiem standartiem, tā lai cīnītos pret nabadzību. Runātāja tiek pārtraukta. Paldies, Cimeras kundze. Jums vairs nav laika. Un tagad lūdzu. Nākamais runātais. Pēdējais runātais. Un Tagad aicinu komisāru Barņē. Paldies, priekšsēdētē. Rinaldī kungs, kā e, tikko, kā mēs dzirdējām, 500 e, cilvēku vai 600 cilvēki pēdējās um, nedēļās ir gājuši bojā, un šis skaits uh, tiešām parāda visu šīs traģēdijas aptvērumu un arī norāda uz to, ka tā ir Eiropas traģēdija. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka mēs uh, uzskatām, ka komisija ir jāizvērš dialogs ar jums par to, kādā veidā mēs varētu palīdzēt šiem cilvēkiem, kādā veidā mēs dialogu formā varētu atrisināt šo jautājumu. Eh, Gijom kundze, ko lai jums atbildu? Droši vien zināsiet, ka pārsvarā pirmā kompetence atrodas dalībvalstu rokās. Un pirmās prasības, kas izriet no tādas eh, debats kā šī, uh, un mēs arī komisijā to realizējam. Mēs vēršamies pie dalībvalstīm, mēs uh, liekam, lai dalībvalsts katra atsevišķa viss kopā uzņemas šo atbildību. Un Dola kungs arī atgādināja par uh, šo debati, kur mēs runājam par pārtikas pro programmu. Kāpēc šī programma ir bloķēta? Mēs tieši gribējām sniegt atbalstu pašiem pašiem vājākajiem. Tur jau mm, neiet runa par lieliem uzņēmiem, bet par vietējām grupām, asociācijām, kas dara šo faktisko darbu uz vietām, dodot pārtiku cilvēkiem. Eh, kāpēc šī iniciatīva tika bloķēta? Tāpēc, ka šeit ir daudz nacionālās, daudz eh, reģionālās kompetences. Eh, ne visos gadījumos, arī šajā gadījumā, ne Brisele nevar nākt klajā ar milzīgiem plāniem. Uh, Eh, bet eh, tad atkal pateicoties jums un mums, mēs tomēr savācām ministru padomi un arī šo jautājumu virzījām tālāk. Eh, tālāk atgriežos pie nacionālās kom kompetentes. Arī mums ir kapacitāte, kā ka Rīma kungs, Zimerkundze arī teica. Un šeit deputāti runāja par lietu, kas man personīgi ļoti interesē. Šeit bija atsauce uz tādiem universāliem pasākumiem pakalpojumiem, universālo nodrošinājumu ar pārtiku, ar enerģētiskiem resursiem. Mēs nevaram iejaukties tiešā veidā, bet mēs varētu palīdzēt rīkoties tiem, kas atrodas vistuvāk uz, pie vietām, lai palīdzētu attiecīgi cilvēkiem, kas cieši. Lūk, piemērs. Šodien arī jūs teicāt, un, un mēs runājam par to, ka ir nepieciešams regulēt šos noteikumus par publisko iepirkumu. Tad uh, mēs uh, es atcaucos uz šo tekstu, kas tika diskutēts gan šeit, gan pie mums. Uh, tur mēs runājam par um, konkrētiem pasākumiem, caur publiskiem iepirkumiem atbalstīt sociālos pakalpojumus. Mums ir nepieciešams attiecīgi uh, censties veicināt sociālo pakalpojumu sniegšanu arī šīm cilvēku kategorijām. Vienkārši gribēju atgādināt jums šo kontekstu. Gijom kundze un citi runāja par stratēģiju bezpajumtniekiem. Tiešām mums ir bijis konference 2011. gadā. Un te es varētu arī Rinaldī kundzei atgādin, atka, atbildēt, vai kungam, ka mēs arī esam ņēmuši vērā šos pasākums, izrādājuši arī rekomendācijas par transnacionāliem eh, projektiem, migrāciju un mm, arī ir stratēģija attiecīga izstrādāta. Arī atbalsts tam saņems no jūsu puses. Uh, Un šeit jāsadā arī ar Eiropas fondiem, e, piemēram, reģionālās attīstības fonds varētu sniegt mājokļu ziņā atbildību, arī cit, atbalstu arī citi sociālie fondi. E, mums ir arī cipari 2007.13. gada arī 2 miljārdi eiro ir izmantoti pasākumiem pret sociālo neiekļaušanu, nu, ir sniegt arī pakalpojumi pašām neaizsargātākajiem cilvēku kategorijām. Un um, Delī kundzei atbildēšu tā, mēs tiešām saprotam, kas notiek atsevišķās valstīs, ir tīpaši šī kriminogēnā situācija, kas ir novērojuma. Um, mēs zinām, ka dažās valstīs notiek uzbrukumi bezpajumtniekiem, un atkal kopā ar dalību valstīm mēs esam uz, gatavi uzņemties atbildību, lai šo situāciju risinātu. Tātad Dola kungs eh, civilās eh, vai pilsoniskās Eiropas aizsardzība. Man arī šis eh, temats ir ļoti tuvs un arī Georgievs kundze, mana kolēģe ar to strādā. Tiešām mums ir jāuzņemas atbildība par sociāliem jautājumiem, arī tādos ekstremālos jautājumos. Šeit tiešām ir gadījums, kad problēma ir skārusi visus Eiropas iedzīvotājs un ir tīpaši negatīvi ietekmējušas bezpajumnieku stāvokli. Es um, īsi varētu rezumēt tā, ka no nu, Es esmu pateicīgs par parlamentu iniciatīvu. Mēs esam gatavi no komisijas to atbild, atbalstīt. Uh, Mēs uzskatām, ka tā ir smagas krīzes situācija, kas skar ļoti plašas cilvēku masas, un te jāsaistē šo bezpajumtnieku stāvokli plašāk, kontekstu, bezdarbs un tā tālāk, tam ir savi iemesli, bet um, šai krīzei nevienmēr ir, um, ir Eiropas kompetence. Un Tāpēc mēs kopā varētu ar jums strādāt tālāk, un mēs esam gatavi celt gaismu aktualizēt šo jautājumu. Paldies komisāra kungam! Liels paldies par jūsu vārdiem! Līdz ar to mēs esam pabeiguši pirmā darba kārtības punkta izskatīšanu, un tūlīt pāriesim pie nākamā ziņojuma, un tas ir Antonio Masiva Idalgo kunga.